protokolu, eh, eh, vakardienas sēdes protokols ir jūsu rīcībā un vai ir kādam pret eh, to, kas iebilstams vai piebilstams pie tā. Neredz, ka kādam būtu, līdz ar to uzskatām šo protokolu par apstākļu.